2015. gada ziņojums par Turciju. Uzreiz dodu vārdu Tašats kundzei padoms vārdā, lūdzu. <laughs> par Turciju. So sorry. <laughs> Atvainojiet. Ļoti daudz debašu. Vienu pēc otras, bet, nu, man ir ļoti liels prieks, ka var piedalīties. Priekšsētājs kundze, godētais komisāra kungs, dāmas kungi deputāti, Eiropas Savienības Turcijas attiecības ir strateģiski svarīgas. Uh, Mums ir ilga uh, kopīga sadarbības vēsture, bet uh, tā kā mums ir daudz kopīgu interešu, mums ir arī kopīgi izaicinājumi. Īpaši uh, šo izceļ migrācijas krīze. Arī Eiropadoms prezidents Tusks jau par šo ziņoja agrāk parlamenta asamblējai. Jūs zināt, ka 17. decembrī atvērām jaunas. Uh, Eh, iestāšanās sarunas sadaļas, un tuvākā mēneša laikā mēs atvērsim vēl papildus sadaļu. Šajā kontekstā mēs turpinām strādāt atbilstīgi esošajiem eh, noteikumiem par pievienošanos. Vien, tad ir nepieciešama vienprātība. Komisijas ziņojums. Tur ir skaidri pateikts, ka Turcija jau ir progresējusi daudzās uh, juridiskajos aspektos, taču ir skaidrs arī, ka nesenie notikumi Turcijā mūs arī satrauc. Turcijai steidzam ir nepieciešams uh, risināt trūkums un vājības, jo īpaši likuma varas un pamatiesību jomā. Padomi ir aicinājis Turciju pilnībā ievērot cilvēku tiesības, īpaši pieņemt steidzamus soļus, uh, lai uh, nodrošinātu tiesu sistēmas uh, objektīvo darbu un uh, atjaunot vārda brīvību. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi un steidzami risinājami. Tie ir arī izcelti jūsu rezolūcijā, kā to jau ir atkārtojusi arī Eiropa padome. Martā mēs ievērosim visaugstākos standārtus. Kontekstā ar Turciju izmantosim katru iespēju, lai savas bažas atgādinātu. Mēs arī atkārtoti arī esam aicinājuši atsākt uh, Eh, miera sarunas, lai eh, dienvidu austrumos izbeigtos vārdarbība un lai tiktu rasts risinājums kurdu jautājumam. Noslēgumā priekšsētājs kundze, es pozitīvi atzīstu arī abu pušu sadarbību. Mēs turpinām arī cerēt, kā Turcija turpinās sarunas. Mēs ceram, ka Turcija sniegs ilgspējīgu risinājumu. Paldies! Vārds uh, komisāram Hānam. Uh, Priekšsēdētāja ministra kundz gudētie deputāti, vispirms vēlos pateikties referentei Katī Pīrī par augsts kvalitātes uh, ziņojumu, par ko diskutējam šodien. Šai ziņojumā tiek risināti galvenie jautājumi, kas ir aktuāli mūsu attiecībās ar Turciju un arī sasaucas ar komisijas 2015. gada paplašanāšanās pakotnes ziņojumu par Turciju. Imigrā, imigrācijas un bēgļu krīzes konteksts, kā arī politiskā situācija reģionā, intereses, kas ir uh, starp mums un, e un Turciju nosaka, ka mūsu sadarbība ir jāstiprina, jāpadziļina ar šo strateģisko partneri. Pavisam nesen savās attiecībās galvenokārt koncentrējamies uz imigrācijas izaicinājumiem, taču arī e, ir jāiekļauj citi jautājumi un elementi, lai mēs varētu pilnībā izmantot šo attiecību potenciālu. Uh, Atjauninātais iestāšanās process ir mūsu attiecību pamats un arī ceram, ka sadaļu, sarunu sadaļu atvēršana ļaus e, Turcijai veikt progresu. 18. martā komisija arī strādā ja, pie konkrēta priekšlikuma attiecībā uz finanšu budžeta jautājumiem. Mēs arī sagatavojamies atvērt jaunas sadaļas, īpaši, kas attiec pamatiesībām, likumā vāru, tiesību, telpu, brīvību un drošību. Mēs ņemam vērā, protams, dalību valstu viedokli atbilstīgi sārunu satveram šai kontekstā Eiropas komisija arī priecājas par Kīpras jautājumu risināšanas sarunām. Mēs sagaidām pozitīvu sarunu noslēgumu. Tur komisijai jāsniedz konkrēts ieguldījums, lai šis visaptverošais, eh, lai šis jautājums ir visaptverošais noslēgts. Un tas viss ir ļoti svarīgi Eiropas un reģiona drošībai. Tas arī veicinās mūsu piestāšanās sarunas ar Turciju. Pateicos arī jūsu spēcīgajam atbalstam struktūrētākam augsta līmeņa dialogam. Uh, Nesenais augsta līmeņa enerģijas dialogs arī izrādījās ļoti veiksmīgi formāti, lai mēs varētu turpināt strādāt ar Turciju. Um, tad arī aprīlī augstais ekonomikas uh, uh, līmeņa dialogs arī ļaus izvērst plašu diskusiju par makroekonomiskiem jautājumiem, politiku un investīciju iespējām. Kā jau par to esam diskutējuši arī šorīt, mūsu uh, visaptverošā sadarbības stratēģija ar Turciju migrācijas jomā arī sniedz pirmos rezultātus. Esam pielikuši punktu nelegālai imigrācijai no Turcijas uz Eiropas Savienību, kā arī pielikuši punktu bēgļu un migrantu dzīves apdraudējumam jūrā. Uh, Mēs, protams, piekrītu arī jū, jūsu satraukumam par uh, vārda brīvību un likuma varas uh, īstenošanu Turcijā. Nu, šīs bažas, ko baro nesenie notikumi, uzbrukumi žurnālistiem uh, un mēdījiem. Mēs atkārtot esam aicinājuši Turcijas valdību īstenot reformas atbilstīgi Eiropas standartiem, kā arī aktīvi konsultēties ar visām iesaistītajām pusēm. Uzskatām, kā nosakot uh, kopīgos standārtus, sadarbojoties ar Turciju, lai uzsākt sarunas par 23. un 24. sadaļu, ka tas veicinās arī uh, Turcijas eh, reformu īstenošanu. Eiropas Savienība arī turpina paust savas bāžas pār nopietnu situāciju Turcijas dienvidā austrumos. Politiskais dialogs ir nepieciešams, lai atrisinātu kurdu procesu, kurdu jautājumu, nodrošinātu ilgspējīgu mieru. Eiropas Savienība atbalsta šādu progresu noslēgumā. Komisija ir arī pārliecināta par to, kā palielināta sadarbība ar Turciju ir ļoti svarīga, lai risinātu imigrācijas krīzi, padziļināt mūsu attiecības nepieciešams arī citās jomās. Lielas paldies! Merci. Lielas paldies! Komisāri kungam, un tagad uzsāksim eh, grupu Devets ar eh, Katipīrī. Šodien Eiropas Savienība Turcija ir um, kopīgi izaicinājumi - terorisms, imigrācija, konflikts Sīrijā, kas ir stabilitāte. Viena lieta, kas ir izskanējusi skaidri, uh, caur šiem izaicinājumiem, kā mums ir nepieciešama Turcija, Turcijai nepiecie, esam nepieciešami mēs, lai risinātu šos jautājumus. Taču, un to vēlos izcelt, mēs nevaram izlikties, ka mēs neredzam, kas notiek Turcijas iekšienē. Turcijai ir jābūt stabilai un demokrātiskai ja tā vēlas būt mūsu strateģiskais partners. Saistīt tiesāšanās procesu ar sadarbību migrācijas jomā nav īpaši godīgi un nav arī īpaši gudri. Iestāšanās procesam ir jābalstās uz reformām un nevis uz politiskajām un politisko kaulēšanos. Jau daudz, kas ir šorīt arī izskanējis par Eiropas Savienības Turcijas vienošanos, pavisam īsti Turki uzņēmuši 3 miljonus bēgļu. Ļoti daudz Eiropas valsts varētu mācīties no uzņemšanas, ko pauž Turki, taču Turcija sasniegus arī savas robežas. Tagad tik tiešām Eiropas Savienība ir jāpalīdz, jā, uh, nodrošina bēgļu izmitināšana Eiropas Savienības dalību valstīs. Tā ir sadarbība, tā ir sloga pārdale. Uh, Mums ir iespēja arī uh, iepriekš sadarboties, bet tas nav uh, izmantots. Imigrācija novedusi pie dialoga, taču ir arī bāžas Situācija dienvidu austrumos Turcijā arī satrauc Eiropas parlamentu. Eiropas Savienība aicina atsākt miera procesu, jo kurdi jautājumam nav militāra izcinājuma. Esošais status quo nav pieņemams. Mēs tiešām nožēlojam, ka PKK atkal izmanto vardarbību. Mēs nosodām uzbrukumus pret uh, tiesību sargājošiem spēkiem un pilsoņiem, bet runājot par preterorismu pasākumiem, uzskatām, ka tiem ir jābūt samērīgiem, atbilstīgiem starptautiskajām tiesībām. 400 tūkstoši pilsoņu, kuriem bija jāpamet mājas vardarbības dēļ, 24 uh, uh, stundu Uh, dzīves apturēšana, kur pilsētās nodarīs kaitējumu šiem cilvēkiem. Turcijai jābeidz arī ieslodzīt žurnālisti tādēļ, ka viņi dara savu darbu. Cenzūrai nevajadzētu būt par žurnālistu instinktu. Akadēmiķi nevar tikt atlaist no darba, ielikt cietumā tādēļ, ka viņi pārstāv savus viedokļus. Un visbeidzot, Turcijai no jauna uh, nevajadzētu liekt tiesnešiem pieņemt spriedumus, baidoties par to, ka viņi tādēļ varētu tikt atlaisti. Ir ļoti svarīgi, ka Turcija atgriežas uz demokrātisko reformu ceļa un ciešāk sadarbojas Eiropas Savienības. Beidzot, priekšsētā pateicos arī līdz referentiem pār lielisko sadarbību. Uh, Un arī sagaidām spēcīgu signālu no Eiropas parlamenta šo rezolūciju. Paldies! Paldies, Pirikundze! Pirikundze, vai jūs esat gatavi atbildēt uz Kristoforu kungu zilās kartiņas jautājumu? Oui. No. Paldies, priekšsēdētāji! No nu, references būtu sagaidījis, ka viņa ļoti skaidri pasaka vai tiešām uzskata, ka Turcija atrodas labā pievienošanās ceļā. Jo tā kavējas ne tikai atrisināt bēgļu jautājumu, bet arī ievērot uh, savienības prasības. Protams, ka tā vēlas pievienošanos, taču daudzas uh, tiesības mīd ar kājām, kas ir pamatiesības, un citas valsts, kas ievēro visus uh, kritērijus, neatrodas tik tūpi Eiropas Savienības durvīm. Uh, Vai referenti var tiešām patiesi teikt, ka vajadzētu atvērt jaunas sadaļas, ja Turcija neievēro konkrētos nosacījumus? Paldies, dargo kolēģi, par šo jautājumu. Ir skaidrs, ka būtu pārāk strikti teikt, ka tā ir Eiropas Sanības vaina, ka process nerit tik ātri. Protams, ka lielākā daļa atbildības ir Turcijas valdībā. Taču mums ir jāpiemēro tāda pati attieksme kā ar citām kandidātu valstīm. Protams, ka ir bijušas dažādas politiskās atšķirības, dažas politiskās partijas un politiķi Eiropā arī pret Turciju nav rīkošies taisnīgi, balstoties uz konkrētajām reformām Francijā. Paldies! Nākamā runātāja Somers kundze. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentai Katī Pirī par sadarbību, tāpat arī pārējo grupu referentiem par sadarbību. Mēs vienojāmies ievērot pagājušā gada rezolūciju, un principā mums tas izdevās, tas vienkāršoja arī savā ziņā sarunas. Tādēļ es Katī nesaprotu, kādēļ beigās tu vēlies iet vērot tikai vienu vienošanos, kad ETP sociāldemokrātu balsošanas sarakstu vēlas paņemt, pārņemt kā savējo. To ETP, ETP nedarīs un nepakļausies ne grupas, ne bēgļu vilnīm. Mūsu uzdevums rezolūcijā ir izvērtēt Turcijas situāciju, ņemot vērā, kā tā tuvojas Eiropas Savienībai. Mēs to nedrīkstam sajaukt ar bēgļu krīzi, lai arī cik sarežģīti tas ir. Tādēļ mums ir būtiski uzsvērt to, ka nevar Turcijai piešķirt nekādas atlaides. Tas attiecas uz bezvīzu režīmu, uz vīzu režīmu atvieglošanu, šeit vēl joprojām ir jāievēro viss nosacījumi. Tāpat arī sadaļu atvēršanai, protams, ir jābūt sasaistītai ar konkrēto priekšnosacījumu izpildi Turcijā. Turcija vēl ir tālu, preses un uh, vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, uh, smaga iejaukšanās eh, brīvībās, eh, kurdu situācijas eskalācija, žurnālistu apkarošana, tas viss ir tikai. Tas tie nav pozitīvi soļi. Ja mēs vēlamies izveidot labas kaimiņa attiecību politiku, po, at, politiku, tad mums ir jāsadarbojas, un to varam panākt tikai tad, ja Turcija atkal sāk iet eiropeisko ceļu. Tāpat arī Kipras jautājums ir būtisks. Tāpat arī Turcijai jābūt konstruktīvākai, beidzot jāatzīst Kipras republiku un jāsniedz ieguldījumus, ka balstoties uz Eiropas vērtībām un principiem, Kipra var tik attīstīt par kopīgu valsti. Tas ir arī Turcijas interesēs. Paldies! Un kā ir vārdā Demis Megarkungs. Dan kolēģa eh, Pirī for dit. Eh, Liels paldies, paldies eh, kolēģei Pirī kundzei par šo ziņojumu. Lasot to, var redzēt, cik ļoti Erdogana autoritārā nostāja kaitē Turcijā un Eiropas Savienībā. Es jau ilgu laiku uh, esmu runājis šeit par to attieksmi, kas tiek piemērota žurnālistiem Turcijā, kā netiek ievērot brīvu runas brīvību, un situācija pēdējā laikā ir pasliktinājušies. Pēdējā publicējumā žurnālisti bez robežām Turcija atrodas 58. vietā. Tāpat arī miera process ar kurdiem ir ticis pārtraukts un šeit pastāv terors. Jūs teicāt, ka vēlties, lai tiktu atsākts miera sarunas, ministrs kundze, taču kas ir noticis? Jūs neko nesat panākuši. Dienvidā austrumi ir kļuvis par kara apgabalu Turcijā, un Turcija spēlē tādu divdomīgu lomu, apkarojot IS valdību ir uzsākuši pasākums, lai cīnītos pret ISIS, taču vienlaikus uh, spridzina kurdu kaujinieks. Paldies! Nākamais runātājs Lamsdorf kungs no Aldas puses. Paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs, jūs teicat, ka ir priekšrocības pastāvēt stiprinātāju sadarbībai ar Turciju. Tāpat arī uzskata mana grupa, taču mēs nesam pārliecināti, vai šīs priekšrocības var tikt panāktas uh, pievienošanās sarunu laikā, kuras tiek aprakstītas kā zombiju sarunas. Tās ir mirušas un nav pat neviena, kas tiešām reāli tic tam, ka kaut kad Turcija varēs pievienoties Eiropas Savienībā. Tā vietā mums ir nepieciešama tāda programma, kas balstītos uz cieņu pret Turciju, uz pozitīvām attiecībām. Vai nu tas ir bēgļu jautājums, sadarbība enerģētikā, kultūras apmaiņas, starp cilvēku kontakti, turismu, tirzniecība, ir vesela virkne jomu, kurās mēs varam sadarboties ar šo lielo svarīgo kaimiņu un kur varam gūt panākums. Un ja mēs tagad sakām, ka piedāvājat priekšlikumu atvērt jaunas sādaļas, neņemot vērā konkrētu dalībvalstu iebildumus, un vienlaiks mēs zinām, ka bez dalībvalstu vienošanās nevar atvērt sadaļas, tad jau no paša sākuma ir skaidrs, ka šeit notiek uh, tāda turēšanās ar pēdējiem spēkiem pie procesa, kas uh, ir neveiksmīgs un ka trūks drosme kaut ko mainīt. Ir jau 11 gadi, kopš mēs vedam sarunas ar Turciju. Un šajā laikā attiecības starp mums nav uzlabojušās, bet gan pasliktinājušās ievērojami. Tās kļūst pat daļai indīgas, piemēram, ņemiet vērā Erdogana uh, izturēšanos pret vācu komiķi Janu Pēnemānu. Šeit var redzēt, ka Turcijā netiek ievērots cilvēktiesības preses brīvība un tā tālāk. Mums ir jārīkojas drosmīgi, jāuzsāk jauns ceļš un jāmaina attieksme pret Turciju. Un mums ir jāizveido jauna programma, taču atteiksimies no šīs pievienošanās programmas. Paldies! Nākamais runātājs Ačikorčukungs. Darbie kolēģi, es gribētu vispirms pateikties referentei Katī Pirī kundzei par lielisko sadarbību. Es domāju, ka situācija Turcijā tomēr ir ar vēl daudz plašākām implikācijām nekā tas ir atspogļots jūsu ziņojumā. Ir 300 tūkstoši iekšējo bēgļu Turcijā. Daudzi reģioni ir pamesti. 60 tūkstoši iedzīvotāji īpašumi ir konfiscēti. Esmu saņēmis arī ziņas par ieslodzītiem tiesas procesiem ir jāseko, ir nepieciešams dialogs, lai atrisinātu kurdu jautājumu. PKK ir jāsvītro no Eiropas Savienības teroristisko organizāciju saraksta. Ziņojumā daudz pozitīva attiecībā uz Kipras jautājumu. Bet tiek runāts arī par eh, jaunu sarunu sadaļu atvēršanu, kuru mēs nevaram atbalstīt. Attiecībā uz Kipras jautājumu ir svarīgi sacīt, ka daži no punktiem, par kuriem panāca vienošanās sarunās, praksē nav īstenoti. Trīs beigšu savu runu. Un attiecībā uz teritoriālo jautājumu ir svarīgi eh, šeit paust skaidru nostāju. Turcija ir daudz izaicinājumu. Mums ir jāatbalsta turku tauta tālāk attīstībā. Atvainot priekšsēdi, saka, tā bija pusotra minūte, ko es jums atvēlēju. Man nācās jūs pārtraukt. Un tagad pusotru minūtu Valēro kundze zaļo vārdā. Paldies, priekšsēd. Es būtu labprāt šeit runājis ar slavas vārdiem par Turciju, labprāt būtu sacījusi, ka demokrātiskās attīstības process Turcijā ir uh, uzņēmis labu kursu, ka uh, tiesību sargājušo tiesi, uh, iestāžu neatkarība, uh, presbrīvība tiek respektēta Turcijā. Es labprāt būtu teikusi, ka uh, Eh, Turcijas ceļam uz ES dalībvalsts status vairs nav šķēršļi un ka eh, miera sarunas ar eh, tu, kurdiem virzās labi un miers ir aizsniedzama attālumā. Diemžēl neko no tā viss nevar teikt un tas ir traģiski. Īpaši turku demokrātiem, kuri neskatoties uz visu pretestību iestājas par demokrātiju, mieru, taisnīgumu, cilvēktiesībām mūsu rezolūcija ļoti kritiska attiecībā uz Turcijas Eh, attīstību visos aspektos, un šajā rezolūcijā mēs arī abas puses aicinām atteikties no vārdarbības un atsākt mieru sarunas, bet lai eh, vest mieru sarunas mums ir nepieciešams partneris. Un viens partneris šodien eh, dara visu, kamēr otrs kopš 91. gada ir ieslodzīts izolācijā. Nav savu ģimeni varējis tikties ar saviem advokātiem e, jau daudz gadus, un pēc vairākā no pārstāvju e, vārdiem e, tas var tikt pielīdzināts spīdzināšanai. Tādēļ Čalāna izolācijas ieslodzījums ir jābeidz. Un tagad EFT grupas vārdā Kārvera kungs. Pusotru minūti. Paldies priekšsēd. Eh, jautājums par Turciju parādīs skaidri, cik Eiropas Savienība ies savās neokolonistu ambīcijās. Demokrātija, cilvēktiesības, presbrīvība visā pasaulē, jūs par to runājat, bet jūs uh, nonākat pretunās ar sevi uh, attiecībā uz Turcijas ES dalībvalsts status. Uh, tagad esam nonākuši līdz galējībām. Uh, es izmantoju nodokļu maksātāju naudu, lai patiesībā kukuļotu Turciju, lai pieņemtu es patvērumu politikas, e, politiku. Un e, Turcijas e, nākotnes dalībās status, e, e, tas, ka jūs turpināt ar šo e, ilūziju, tas parāda, ka jūs e, patiesībā savu galvu ierūkat smiltīs un ignorējat realitāti. Pagājušajā nedēļā Nīderlandiešu tauta parādīja referendumā, e, ka tā e, neatbalsta ES kursu un arī, e, ja notiks Brexits, tad e, apvienotā karaliste parādīs piemēru daudziem Dānijas pilsoņiem vai Dānijas pilsoņiem vairāk. Eirozona, Schengen zona, migrācija, tas viss parāda ES patreizējo stāvokli. ES paplasināšanāšanās ir draudz manai valstī, tādēļ vienīgais veids, kā nodrošināt Britu drošību, ir mums pamest Eiropas Sanību 30. jūnijā. Paldies! NF. Borzego, pusotra minūte. Paldies, tā ir liela liekulība. Mēs redzējām, ka ir objektīvas grūtības Turcijai, Turcijas pievieno, tam, lai Turcija pievienotos Eiropas Savienībai. Nā, tagad mēs uh, uzsakām uh, Turciju par to, ka tā uzņem daudz bēgļu. Bet mēs nerunājam par to, kādos apstākļos tiek turēti šie bēgļi. Amnesty International runā par masveidu atgriešanu, un um, tagad jautājums ir, vai Turcija ir droša valsts uh, bēgļiem. Un vēl viens jautājums. Šis atgriešanas princips attiecībā uz bēgļiem, ko es piemēroju cilvēkiem, kas ir Itālijā, Grieķijā, Francijā, bet kas notiek Turcijā? Turcijā masveida piemēro šo metodi. Un šī ir liela problēma, kas grauj vienošanos, kas tika panākta. Mums jānorāda šis imperialisms un jāpieprasa pārbaudas un vajadzētu aplūkot, kādas attiecības Turcija īstenībā ir ar teroristu organizācijām. Paldies, Vokta kungs! pusotra minūte. Paldies! Tāds jautājums. Kas tad Turcijai ir, ka tā spēj tādā veidā šantažēt Eiropas Savienību? Mums ir tāds uh, pamatiesību katalogs, uh, un no tā Turcijā vispār nekas tiek uh, piemērots kristiešu baznīcas tiek apgānītas un uh, kristieši tiek eh, noslapkavoti, slepkavības netiek izmeklētas, kaut arī vienā konkrētajā gadījumā ir pazīstami pieci aizdomās turamie. Turcija eh, neievēro Sīrijas suverenitāti, vajā kurdus, kurdu pešmergus. Eh, Turcijas, Turcijā veica regulārus uzlidojumus, bombardē kurdu pešmergus, un mēs runājam par pastiprinātu dialogu un ekonomiskām attiecībām. Vai šī valsts var būt mūsu partneris nākotnē? Kaut arī mēs zinām, ka no Turcijas, ieroči no Turcijas nonāk teroristu rokās. Kā varu vispār nopietni runāt ar tādu partneri. Turcija viennozīmīgi nepiedar pie Eiropas. Paldies. Viena minūte, Kefaljānis. Paldies, priekšsēdētāja. Runājot par um, tik sarežģītu ziņojumu, tik sarežģītu valsti, droši vien neviens nevar palikt pilnībā apmierināts ar uh, tekstu, bet uh, Es uh, vēlos apsveikt gan Pirikundzi, gan Zomeras kundzi. Es pats uh, aktīvi līdzdarbojos uh, parlamenta komitejā, kas bija līdzatbildīga veidojot šo ziņojumu, un rezultāts ir labs. Te, protams, izskanēja pamatotas bažas. Turcijai jāatzīst citu valstu suverenitāte, jāpilda saistības jākontrolē eh, labāk eh, gaisa telpa un um, eh, jūras teritorijas. Protams, Anatolijas politikas rezultātā joprojām ir cietušie. Turcija jāievēro arī akī attiecībās ar Eiropas Savienību. Paldies, Bostināro kungs, pusotra minūte. Paldies, uh, priekšsēdētāji komisāra kungs, es vēlos pateikties kā tī. Šis ziņojums izskatās labs, strukturēts, visaptvērošs, tikai pāris punktu no manis. Un šodien bija jāsaprot, kas notiek ar reformu procesu Turcijā, kas notiek ar tiesiskumu. Man šķiet, ka situācija pasliktinās arī ar mediju brīvību un uh, vārda brīvību, līdz ar to tas ļoti satraucoši. Iesaku komisijai vienlaicīgi uzsākt sarunas par 23. un 24. sadaļu jāpātrina reformu procesu, jāuzlabo bilaterālās attiecības ar kaimiņiem, jā, jāpanāk progress sarunās ar Kipru. Tas ir svarīgi visām pusēm. Protams, jāpadziļina sadarbība ar Turciju. Arī bēgļu krīzes kontekstā. Bet uh, es baidos eh, par šo pēdējo vienošanās ar Turciju. Un uh, pēdējais, bet nemazāk svarīgais, vēlos izteikt līdzjūtību un novēlēt panākumus visiem Turcijas ierēģiem un iestādēm, kas apkaro terorismu. Paldies, Belderkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Referenta pamatot norāda uz 30. punktu. Šeit um, mēs uh, redzam atsauci uz uh, Allah lauvām un uh, Turcija izmeklē šīs organizācijas darbības, kas uh, notiek uh, valsts dienvidaustrumos un uh, šo darbību rezultātā tiek pārkāpta tieši pārkāptas cilvēktiesības. Man ir informatori, kas ziņo, ka šis grupējums islāma lavas, eh, viņu uzdevums ir sargāt Erdogānu no dažādiem spēkiem. Un tāpēc šī grupa, jo, šis grupējums joprojām pastāv. Šķietami daži bēgļi no Sīrijas nonāk Turcija un tiek eh, atdoti šo, šī grupējuma rokās. Tā kā šai jomā, proti cilvēktiesību jomā joprojām ir eh, liela spriedze eh, attiecībās starp ES un Turciju. Paldies, Shāki kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Turcijas dienvidaustrumos situācija joprojām ļoti satraucoša cilvēktiesību neievērošana, vardarbība, tas viss kļūst par tādu uh, tradīciju, un uh, to varbūt vieglāk paredzēt, bet uh, tas tomēr ir un paliek ļoti satraucoši. Mums godīgi jāpasaka, kas tur notiek. Problēmas uh, ir samilzušas tik ļoti, kā steidzami jārīkojas. Nu, komisija uh, Shākas kundze, atvainojiet, bet uh, saka priekšsēdētāji, bet es nesaņemu tulkojumu angļu kanālā. Es runāju angļu valodā atbild runātāja. Jā, atvainojiet, saka priekšsēdētāja. Nu, man vienkārši tā to teica. Jā, ir skaidra lieta. Jā, runāties runā angļu valodā, angļu kanālās tulkojums netiek nodrošināts. Tā tad nevienam problēmas nav ja problēma pati sevi izsmēlusi. Lūdzu, turpiniet. Atvainojiet, ka pārtraucu. Vai man sākt no jauna tagad, vai man turpināt tomēr? Priekšsēdētā. Es domāju, ka varbūt sāciet no, no, no sākuma. Runātāja sāk no jauna. Priekšsēdētājs kundze, komisija, kolēģi teksts, eh, kas mums jāpieņem šobrīd, ir kritiskāks nekā jebkad. Runa ir par eh, val situāciju valsts dienvidu austrumos. Mēs tur saskatām eh, tādu paraugu, ka, tā, tādu musteri, kas um, ir ļoti satraucoši, un komisijai ir laiks iejauties. Un tagad komisijā ir uh, atlikusi ikgadēja paziņojuma publiskošanu un klusē attiecībā uz neseniem cilvēktiesību pārkāpumiem Turcijā. Mēs eh, redzam, ka eh, vicepriekšsēdētais Timermans eh, spieda roku Erdoganam dažas dienas pirms kritiskām vēlēšanām. Es labprāt būtu viņu redzējusi šeit palātā. Parlamentam nevajadzētu atteikties no kompetencēm patvēruma jomām un turpināt aktīvas sarunas. Pagaidām vienošanās par migrāciju e, ir skatāma kā toksiska, un mēs par to maksājam augstu cenu. Mūsu ziņojumā skaidri ir rakstīts, kas jādara, un es ceru, ka padomē un komisija ieklausīsies. E, jā, es sapratu, ka jūs runājat angliski, bet tomēr vienā brīdī man uh, jāpieliek punkts, jo jūsu laiks tomēr, pat jūs runājat angliski, beidzas kaut kad. Sāk Koraf kungze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs uh, redzam, kas reāli notiek Turcijā. Un uh, te var izdarīt dažus secinājumus. Mēs joprojām meklējam risinājumu kurdu jautājumam, bet eh, es joprojām klasificēju mm, PKK kā teroristisku organizāciju, kaut arī šī organizācija eksistē pamatoti. Un eh, strādājam pie kopīgas vienošanās par bēgļiem un eh, NATO iesaistīšanas Egejas jūras operācijās, bet NATO iesaistīšana tikai saspīlēs situāciju. Tātad par kādu veidu progresu mēs varam runāt valstī, kas neievēro cilvēktiesības un nerespektē vienošanos, ko pati parakstījusi. Margāla kungs. Paldies! Mēs atbalstām Pirī kundzes uh, ziņojumu, kas ir kritisks un nāk īstajā laikā. Mēs atbalstām arī 23. un 24. sadaļas atvēršanu. Šāda Eiropas Savienība ir jāargumentē. Eiropas Savienība nav pilnīgam bez Turcijas, bet uh, pievienošanās procesu negatīvi iekrāsoja bēgļu krīze un Turcija mm, izmanto šo krīzi kā iespēju šantažēt Eiropas Savienību. Parlamentam nebija iespējas agrāk diskutēt par šo ziņojumu vai to noraidīt. Turcijas parakse atgriežot uh, Sīrijas pilsoņus atpakaļ valstī, kur uh, plosās karš, ir eh, jānosoda mums, um, jānodrošina labākie apstākļi šiem bēgļiem. Vai piekritīsiet uh, zilās kartītes jautājumam no Fundulis kungam? Nu, kunga. Jā, ļoti labi. Tas ir Sinadinos kungs, kas uzdod jautājumu. Atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Paldies! Jautājums par geogrāfiju. Kā jūs tā uzskatāt, ka Turcija piedara pie Eiropas Savienības tīri geogrāfiski, vai jums ir kādi pierādījumi? Atbildi. Biedr. Es uh, Iesaku jums ieskatīties eh, kartē un papētīt to, un es domāju, ka jūs sapratīsiet, ka Turcija ir daļa no Eiropas. To apliecina vēsture, tā, tam par labu ir vairākie argumenti, un geogrāfija ir viens no tiem, un š, šie brīži ģeopolitiskā situācija vēlreiz to pierāda, Turcijas loma Sīrijas konfliktā eh, pati par sevi ir eh, labs pierādījums tam. Oficiālo valstu mēs eh, varbūt nosodām, bet eh, reāla valsts ir Eiropa. Paldies, Vanbergas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Te izskan daudz uh, faktu, kas liek aizdomāties par to, kurā virzienā tad īsti iet šī valsts. Mēs neredzam pozitīvu progresu tiecībā uz tiesiskumu, uh, vārda brīvību, demokrātiskumu, mediju brīvību. Tagad uh, parlamentārā barjera ir uh, noteikta 10% uh, lielumā, un uh, man jāuzdod jautājumu, vai Turcija nespēlē tādu pašu spēli kā Islāma valsts. Un vai tiešām mums bija vajadzīga šī vienošanās ar Turciju? Degrāvkungs viena minūte. Priekšsēdētē. Vēl eh, kādi jau, re, kādi jau reiz mēs dzirdam šo muļķīgo ziņojumu par eh, Turciju. Es uzreiz gribu nolikt lietas pa vietām. Turcija ir islāma valsts, tā arī nodarbojas ar migrācijas jautājumiem. Un ir arī pretrunas Turcijā iekšā ar kurdiem. Šeit tiek apspiesti visi opozicionārie spēki. Un arī Ankaras sultāns eh, ir nācis klajā ar savu likumu. Un viņš ir uzstājies ar saviem odiozajiem paziņojumiem. Uh, Eh, tur nav nekāds brīdis. Tātad nedrīkst nekādu pārvietošanās brīvi, nekādu atbrīvumu no vīzām, neko, ja mēs gribam saglabāt eh, Eiropu. Puntuls kungs, viena minūte. Ziņojuma nosaukums, progresa ziņojums ir izvēlēts ārkārtīgi neveiksmīgi Eiropas Savienība cenšas kalpot Turcijas interesēm, bet eh, šeit nav nekāds progress panākts, jo, protams, Turcija ir ārkārtīgi augstprātīga valsts, netiek cienīti Turcijas kaimiņi. Turcija neievēro starptautiskās tiesība normas, un mm, Turcija atbalsta arī halifāta atbalstītājs, atbalsta teroristus, un joprojām Turcija ir okupējusi Kipras ziemeļdaļu par migrantu jautājumu. 100 50 bēgļu tika aizsūtīti atpakaļ no Turcijas, prom no Turcijas, un tad eh, viņi atkal ieradās Grieķijā, un Turcija neredz eh, šādus notikumus. Tomēr eh, Eiropas Savienība uzskata, ka Turcija joprojām ir partneris strateģisku nozīmi, joprojām tiek parakstīti līgumi, piemēram, ar sultānu Erdogānu, Un tas viss atbilst Merkels plānam, jo viņa laikam arī redz savas intereses, kā tas piepildās. Mm, debilt kundze, es atbalstu šo progresa ziņojumu. Šeit eh, ir laiks pienācis 3 miljonu bēgļu uzņemt. Tāpat laikā mēs esam satraukušies par izteiksmes eh, brīvību. Uh, par um, situāciju tie, tiesību jomā. Un uh, humanitārā situācija mums ļoti uztrauc un arī neproporcionālā militārā rīcība dienvidos, uh, bet ir nepieciešams atgriezties pie sarunu galda. Es atbalstu arī Eiropas Savienības uh, rīcības plānu un 95 miljonu eiro piešķiršanu šī nauda ir jānosūta. Ja bēgļu atbalstam. Īstenošana nolīgumam ir eh, jāveido saskaņā ar starptautiskiem standartiem, arī neizraidīšanas princips ir jāievēro, jābūt arī tiesiskai skaidrībai bēgļiem. Un eh, Turcija ir jābūt arī drošo valstu sarakstā. Eh, es arī atbalstu to, ka saruna process ir atgriezies labās liedēs un vispārējais būtu atvērt sadaļas ar Eiropas uh, Um, perspektīva. Tas nav nekāds kompromiss, tas ir situācija, kad abi uh, apspūs iegūst. Hovitkungs, pusotras minūtes. Vispirms šajā ziņojumā netiek sniegts atbalsts nolīgumam par bēgļu uzņemšanu, jo arī šo te jautājumu varētu arī apstrīdēt Eiropai ir mm, jāsadarbojas ar visām valstīm apkārt Sīrijai, jāpalīdz atrisināt humanitārā krīze, bet tas ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja pilnībā tiek mm, respektētas starptautiskās tiesības un nevajadzētu klusināt Eiropu, kad Eiropa mm, kritizē humanitāro situāciju. Un es redzēju situāciju Turcijā pirms mēneša. Mēs esam gatavi teikt Turcijai, lai cīnās par terorismu, bet lai necīnās pret saviem cilvēkiem. Un jāatgriežas arī pie kurdu miera procesa. Nedrīkst arī apspiešt žurnālistus, nevajadzētu arī pret, protestēt pret um, Britu konsulātu. Un nevajadzētu apsaukāt akadēmiķus par teroristiem. Un tad tas ir tiešā pretrunā ar um, cilvēku deklarācijas 50. pāntu. Un arī joprojām ir, zinām, atturēšanās atvērt sadaļas par cilvēktiesībām mūsu saruna procesa. Un ja e, Turcija negrib rīkoties liekulīgi, tad arī mēs nevarētu pieļaut tādu situāciju. Bašīrkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevaru iedomāties nevienu, kas būtu piedalījies sarunās, kur kādam tiktu lūgta palīdzība, bet e, būtu šī būs pārsteigta, ka otrs būs arī grib kaut ko pretī Bet šāda situācija ir notikusi ar Turciju, un šķiet, ka ļoti daudz kolēģi nu, ir pārsteigti. Ideālā ziņā es arī gribētu nodalīt šos jautājumus vienu no otra, bet tomēr mums ir jābūt arī realistiem. Turcijai ir izšķirīga loma ģeopolitiskā ziņā šajā reģionā, un mums ir nepieciešama Turcijas palīdzība, lai sistemātiski risinātu dažādus jautājumus, kas uztrauc mums visus. Tie ir migrācijas jautājumi un arī iestāšanās jautājumi vispār bet um, šeit ir arī lietas, kas pārklājas. Tomēr mums no tā nevajadzētu vairīties, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, nevajadzētu dot um, Turcijai tādu brīvbiļeti, vajadzētu stiprināt sadarbību svarīgās jomās, kopīgi cīnoties pret terorismu, kopīgi risinot migrācijas krīzi. Tā ir iespēja, kas varētu iedvest dzīvi mūsu attiecībās, un tas nav solis atpakaļ. Paldies! Paldies, Alīkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! runājot par šo progresu ziņojumu, par Turciju, par 2015. gadu, mēs varam izcelt arī progresu. Te ir sadarbība migrācijas jomā, iekšējā drošība un progress Kipras sarunu jomā. Un ziņojumā ir atbalstīts šis pārunvešanas process, jaunas sadaļas ir atvērtas, kritēriji izpildīti, augstāka līmeņa dialogs par tematiskiem jautājumiem tiek vests 2015. gadā Turcijas drošības situācija ir pasliktinājusies. Runājot par ekonomiku, Turcija ir, ir valsts, kas ir priekšgalā, tomēr ir ļoti daudz vietas, kur nav pietiekams līdzsvers. Runājot par šo ziņojumu, um, Turcija tiek aicināta padomāt par sadarbību migrācijas jomā. Ar migrācijas jomā mums ir nepieciešams um, ātrāk izpildīt visas aktivitātes, kas ir nepieciešams saskaņā ar mūsu plāniem. Uh, Mēs atbalstam arī progresu sakarā ar eh, Kipras apvienošanos. Eh, abas eh, Turcijas tautas ir atbalstījušas šo progresu. Neraugoties uz trūkumiem, mēs redzam skaidrus signālus, ka iestāšanās process iet raiti uz priekšu. Paldies, Rīt kundze, vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze. Turcijas uzņemšana Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga bet jo īpaši tā ir svarīga mm, mm, saistībā ar Britu referendumu. Migrācija ir ļoti sarežģīts jautājums. Turcija cenšas iestāties Eiropas Savienībā daudz gadus, un Turcija ir pieļāvusi situāciju, ka Erdogans tagad šantazē Eiropu. Um, Turcija nemaz nav Eiropas kontinentā, 97% no Turcijas ir Āzijā, un ir ļoti dažāda vēsture vēsture un arī kultūras ziņa nav daļa no Eiropas. Ataturks veidoja Turciju kā laicīgu valsti, bet šobrīd ir vērams tendences ieslīgt islamismā. Uh, Eh, kas notiks, ka Turcija būs Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs pat nezinām, eh, kas tad notiks. Mēs nezinām īsto iedzīvotāju skaitu, vai nu 75 vai 79 miljoni, un tur uzturas arī miljoniem bēgļu, kas varētu nākotnē eh, arī saņemt Turcijas pases. Tad, kad Turcija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsts, tad visiem šiem cilvēkiem būs tiesības ierasties arī apvienotajā karalistē. Zaļie libdem, zaļie un konservatīvi, visi atbalsta atbalsta Turcijas uzņemšanu, un Toriji, kas ir EKR grupā, kas ir Eiropas partija, kur, kur ietilpst. Tad, un jāsaka, ka šī situācija ir viens no iemesliem, kāpēc um, Briti balsos par izstāšanos no Eiropas Savienības jūnijā. Paldies tālāk, uh, šefa Pasko kungs. E, šis e, ir, ziņojums ir pretrunīgs, e, ir runa par fundamentālām vērībām un aicināti ir arī cil, uz sadarbību visi iesaistītie humanitārā joma. Un tas ir viss saistīts ar iestāšanās sarunām. Bet īstenībā šajā ziņojumā tiek aicināts atkal atjaunot šos procesus. Vai jūs gribat redzēt, lai šeit islāma ticība Eiropā izplatītos? Man ir ļoti lielas bāžas, ka mēs šeit atbalstam tādu teroristisku režīmu, kas savukārt atbalsta Daišu un attiecīgi e, tur iesaistīti ir arī amerikāņi ar, un NATO. Mm, šeit ir virzīts arī raķetes vērstas pret Eiropas institūcijām. Un ņemot vērā visu šo uh, lietu, mums ir mm, šeit mēli, uh, arī vājums, uh, un jūs. Uh, gribat uzrunāt jūsu sultānu, lai viņš izsakās pret Eiropu. Tālāk, Kovaček kungs, viena minūte. Paldies. Vai mums patīk vai nē, Turcija ir un būs mūsu kaimiņu valsts. Protams, mums jāmeklē labas kaimiņa attiecības. Labs kaimiņš ciena to, ko ir apsolījis - cilvēktiesības, mēdīju brīvību un nav agresīvs pret kritiku. Turcijai vajadzētu respektēt šo līgumu un nevajadzētu atvērt jaunus migrācijas ceļus. Mums ir jāatbalsta Turcijas Eiropas takaja ceļš. Tas savukārt nozīmēja, ka bulgāru izcelsmes turku cilvēki Pekļevankā un citās vietā vai Pavlovā, kā to sauc bulgāri, tas nozīmē, ka viņiem ir tiesības uz izglītību bulgāru valodā, pašnoteikšanās tiesības Turcijai vajadzētu arī ietekmēt Azerbaidžānu, lai tā rastu mierīgu risinājumu konfliktam. Zilā karte. Džambatskis. Kolēģi. Kā jūs komentētu turku cieņu pret līgumu? Ja bulgāru politika cīja noķēra 97 nelegālos migrantus pagājušu vakar. Kā jūs komentētu Turcijas iejaukšanās Bulgārijas iekšlietās, aic eh, risinot tur dažādas procesus? Kolēģi. Kaimiņiem vienmēr ir jābūt saprātam un instrumentiem sadarbībai. Tā ir mūsu specdienestu kompetence, kā cīnīties ar kādiem Turcijas vai Krievijas iebrukuma iespējām. Runājot par līgumu, es gaidu, ka Turcija nepieļaus jaunu migrantu ceļu atvēršanu Balkānos. Paldies! Gribētu pateikties ziņo referentei par ļoti precīzu situācijas aprakstu. Tā ir iespēja parādīt, ko mēs domājam attiecībā uz Turciju - demokrātiju, presas brīvību, reliģisko brīvību un citas lietas. Un tam būs jēga tikai tad, ja tas būs mūsu sarunu sākums ar sabiedrību, ar valdību Turcijā jo turkiem jau ir vēlme iestāties Eiropas Savienībā. Mums un jārisina kurdu problēma. Mums tas ir jādara pirms mēs apsveram citus risinājumus un cīnāmies ar citām problēmām. Paldies, Černieckungs! Dāmas un kungi! aizvērsim acis un paskatīsimies uz karti pēc Turcijas iestāšanās Eiropas Savienības. Mūsu kaimiņi būs Irāka, Irāna un Sīrija. Vai tas nav jauki, brīnišķīgi kaimiņi? Dāmas un kungi, es domāju, ka mēs izvairīsimies no dubultstandartiem. Ja tie paši politiķi, kas gadiem ilgi ir runājuši par to, ka Turcija nevar pieņemt, jo viņi nepilda pilsoņu un cilvēktiesības. Tagad mēs pēkšņi ātri parakstam līgumu par bēgļiem, ņemot vērā iekšējās vēlēšanas kādā no Eiropas Savienības valstī. Mums ir jārunā par Turciju nevis izējot no ikdienas politikas, bet par nākotni. Vai pieņemsiet zilo karti? Protams. Karver kungs. Paldies Černiecka kungam. Vēl neviens šeit nerunā par iespējamo dinamiku šajā parlamentā, ja Turcija iestāsies Eiropas Savienībā ar 78 miljoniem iedzīvotāju, viņiem šeit būs vislielākā deputātu daļa, jo citām valstīm būs mazāk. Vai tas nav vēl viens iemesls, kāpēc Turcija ir jātur ārpusē? Jo tām valstīm, kam ir maz deputātu, būs vēl mazāk iespēja pārstāvēt savus pilsoņus. Černiecka kungs, es saprotu, ka mans cienījamais kolēģis uzskata, ka Eiropa nav no gumijas, ka tā nevar izplesties samazinot tādu pašu pārstāvniecību visām valstīm, un, protams, tas nozīmēs, ka notiks relatīva deputātu samazināšana no esošajām dalību valstu puses. Jo tāds nu ir likums, ka mums nevar būt vairāk par 700 deputātu. Štorhas kundze. Jā, mēs šodien runājam par eh, Eiropas Savienības jaunu labāko draugu - Turciju. Pēc uh, migrantu vienošanās eh, bezvīzu režīms, un tad jau sākos arī pievienošanās Eiropas Savienībai. Nav neviena cita kaimiņa, es, ko attiecībā uz visu minoritāšu tiesībām, pulcēšanās brīvību, vārda brīvību un visam citām brīvībām. Uh, attiecas tik nicinoši kā prezidents Erdogans, un tomēr mēs esam ļoti atkarīgi no šī uh, kunga. Bet um, gudras galvas, tostarp arī Merkelas kundze, uzskata, ka tagad mums uh, jāsadarbojas ar Turciju, visi uzskata, mēs, mums tas izdosies, un tikai uh, Mm, protams, ar nosacījumu, ka Turcija padarīs mūsu vietā visus netīros darbus. Atgādināšu vārda brīvība, preses brīvība, pulcēšanās brīvība, sieviešu tiesības, kristiešu tiesības, kurdu tiesības. Tas viss Turcijā netiek respektētas vai arī tiek apkarotas ar uh, policijas palīdzību. Uh, valstī notiek pilsoņu karš. Ne tikai Turcijā, bet arī kaimiņu valsts teritorijā. Un šo valsti uzskata par eh, es glābēju. Eh, vai tas nav eh, trauksmes zvans Eiropas Savienībai? Tam nevajadzētu beidzot nostrādāt vai nevajadzētu izbeigt sloganu. Nu, mums, ne, mums vajag vairāk Turcijas. Uh, Erdogans runā par mošiem, kas ir mūsu kazarmas, un uh, ticīgi ir mūsu karaspēks. Mums jāpamodas, jāpamostas beidzot, un um, varbūt var saglabāt labas attiecības ar Turciju, bet uh, pieļaut Turcijas pievienošanos mēs nevaram. Paldies! Jauki, ka jūs citējat Erdogana kungu. Interesanti uz jums skatīties no šāda skatu punkta. Paldies! Tā kā Turcija pērk eh, šo degvielu, naftu no islām valstīm, eh, un Turcija arī tāpēc eh, ir arī iepirkusi šos gāzes resursus un arī pēc tam izmanto ienākumus no šīs pārdošanas, lai bombardētu kurtus, tad viņi vēl atbalsta arī islāma valsti, un e, tā kā arī Turcija ir nelegāli ielauzusies e, šajā Schengen zonā, visu šo iemeslu dēļ ir pilnīgi neiespējami arī atbrīvot no vīzu prasības e, cilvēks no Turcijas, un pilnīgi nepieņemami ir piešķirt 3 miljonus eiro papildus summu tas ir kā pašnāvība un nekādā gadījumā nedrīkst turpināt sarunas ar Eiropas Savienību par, ar Turciju, lai uzņemtu to Eiropas Savienībā. Paldies, deputāta kungs. Tālāk. Štetins kungs. Na minūtā. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Dámy... Paldies. Dāmas un kungi, Es tiešām vērtēju augstu Turciju kā NATO sabiedroto un arī Turku iniciatīvas, kā risināt bēgļu krīzi. Un tieši šīs sadarbības dēļ mums ir jāvēršās pret to, kā Turcija rīkojas ar turkiem savā teritorijā. Tā bombardē kurdu nometnes Irākā, Sirzu, atbalsta islama valsti un dara daudz ko citu. Un, protams, šo situāciju pasliktina PKK terorisma darbība, bet bieži vien tā ir atbildi uz turku terorismu. Ir labi, ka Turcija pēdējā laikā ir mainījusi savu politiku pret etniskajām grupām, vairs nesauc viņu kurdus par kalnu turkiem. Turki ir pārstāvēti parlamentā turku sabiedrība interesējās par turku nacionālisma traģisko pagātni, piemēram, notiks armeņu genocīda atzīmēšana Stambulā. Paldies! Jozefs Vaidenholcers. Paldies! Attiecība regulēšana Turciju viens no pamatu uzdevumiem šīs komisijas mandātām Eh, tas ir pat liktenīgs uzdevums, eh, to pavada daudzi riska faktori un daudzas briesmas. Eh, tas pats jautājums par kurdiem. Es domāju, ja daži uzskata, ka to var atrisināt ar vardarbību, tad tā ir smaga kļūda. Mēs redzam, ka valstī plosās pilsoņu karš, tas nav mūsu interesēs ziņojumā Mm, tas arī ļoti skaidri tiek izcelts. Eiropai šajā situācijā vajadzētu būt eh, par vidutāju. Teiksim, miera vienošanās Ziemeļīrijā varētu būt par paraugu eh, tam, kā rīkoties eh, šeit. Un um, vajadzētu beidzot tikt skatrībā ar to, kuras organizācijas ir teroristu organizācijas. Tā parakalo. Haristo, Prodre. Tev, Haros kungs. Paldies. Ziņojums, kā to norāda kolēģi, liecina par to, ka Turcija nevar būt Eiropas Savienības dalība valsts, lai gan ir zināms progress, ko varat likt pēdījās. Ja runājam par Kīpras jautājumu, mēs runājam par maldiem. Ja jūs aplūkotu procedūras, kas notiek saistībā ar Turcijas viedokļu paušanu, jums būtu cits skats. Risinājums pat laban nozu Kipras republikas sagraušanu, jo Eiropas vērtības un cilvēktiesības ir jārespektē. Taču parlaments tā vietā, lai aizsargātu Kipras republiku, faktiski rīkojas pretēji. Un pat ministrs neminēja Kipras republiku kā terminu. Eiropas parlamenta uzdevums nav atrisināt Kipras problēmu, bet tam ir jāievēro Eiropas Savienības principi, lai visi risinājumi ņemtu vērā cilvēktiesības un Eiropas likums. Ja tas netiek darīts, tad mēs būsim atbildīgi par to, ka risinājumu nav, tāpēc aicinu noraidīt šo ziņojumu. Anemans. Viena minūte. Paldies, kolēģi! Šis stāsts par uh, bezgalīgu satīrīķi no nu vienas puses um, jau liecina par um, Erdogana stilu, un, um, bet es nevēlos iedziļināties šai stāstā. Es, es, es nevēlas analizēt Erdoganu. Je suis Charlie, un dažreiz eh, visi uzstāja šo, tas toreiz visi uzstāja šo principu, bet Merkel acīm redzot nevēlas eh, tam pievienoties. Um, tagad eh, viņai vairāk patīk būt atkarīgiem no valsts, kas mūs šantažē, kas vēlas mūs pakļaut savai gribai. Paldies. Tagad Ester Delangi. Paldies priekšsēdētājiem. Referentei eh, nebija viegli strādāt pie šī ziņojuma. Pagājušo gadu bija līdzīgs ziņojums, ko izņēma pēdējā brīdī, kur runa bija par sarunas, sarunu sadaļu atvēršanu. Un mm, tagad, eh, godīgi sakot, nav nekādu iemeslu uh, atvērt šīs sarunu sadaļas, jo cilvēktiesību situācija ir pasliktinājusies. Turcijas loma starptautiskos konfliktos ir nosodāma, mm, bet tagad šajā ziņojumā nu, atkal parādās šis aicinājums uzsākt uh, sarunas par konkrētām sadaļām. Turcijā nekas nav mainījies, bet pasaule ap mums ir mainījusies. Kā jau teica kolēģi, Nevajadzētu sajaukt sarunas ar Turciju ar um, sarunām par pievienošanos Eiropas Savienībai. Mēs, um, mana grupa, balsosim pret sadaļu atvēršanu, kur runa ir par pievienošanos. Protams, mums jāsadarbojas ar Turciju, bet prezidentam nepatīk satīra, to mēs visi redzējām, un viņš ir tālu no mūsu vērtībām. Paldies! Tagad uh, Kailī kundze lūdzu vienā minūte. Paldies, kolēģi! Bēgļu krīzes dēļ mēs patiešām cenšamies kopā strādāt ar Turciju, bet rezultātu īpaši nav. Mēs, protams, nesam viņiem devuši pilnu brīvību. Turcijai ir jārespektē mēdī, pamatiesības, neatkarības princips un arī kurdu tiesības un kaimiņu valstu suverenitāti. Katru dienu mēs dzirdam par, piemēram, Kipras gaisa telpas pārkāpumiem. Runa ir arī par armēņiem un daudz ko citu. Un, protams, mūsu senās baznīcas nedrīkst pārvērst pa mošajām, bet drīzāk par muzejiem. Un visbeidzot, mums ir jātiek atpakaļ pie ticības un uzticības vienam otram. Barekov kungs. Paldies! 150 gadus atpakaļ Kristalvadev, kas ir ģēnijs Bulgārijas dzēnieks sauca Turciju par Eiropas slimnieku. Viņš gāja bojā cīnoties par brīvību, viņš gāja, viņš gāja bojā no otomāņu lodēm. Taču tagad Turcija ir padarījusi visu Eiropu atkarīgu no migrantiem, no gāzes un daudz kā citu, bet viņi ir atkarīgi no mūsu tirgiem, mūsu labās grības un naudas. Ne Amerika, ne Izrēle, ne Krievija nav viņu draugi, tie ir viņu ienaidnieki, un tāpēc mēs varam izvēlēties, kādu Turciju mēs vēlamies. Un Bulgārija ir vienīgā, kas atbrīvojusies no Turcijas jūga un zinu, kādas ir kļūdas, uh, tās vēsturē, un mēs varētu būt vadoņi šai procesā. Ferro kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Jā, man būtu jāapkopo komisijas darbs. Es droši vien teiktu, eh, drosmīgs ieceres vēl veiksmi. Nu, tagad jau ir dažas eh, sadaļas atvērtas sarunas ar Turciju, un gadiem ilgi eh, mēs eh, parlamentā dažādas grupas, gan sociālisti, gan tautas partija, gan citas partijas apšauba mm, šīs sarunas, teiksim, Kipras jautājums joprojām nav atrisināts, tā ir liela liekulība. Uh, bet eh, neko īsti nevaram darīt. Jo, acīm redzot, arī Eiropas Savienība ir totalitārā instance, kas neieklausās pilsoņu balsīs. Paldies, eh, deputāta kungs. Un tagad Kristoforu kungs viena minūte. Paldies. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir pienākums skaidri runāt par Turciju. Katru gadu lietas pasliktinās. Visos aspektos Turcija nerespektē nevienu pat Eiropas Savienības vērtības un principus, bet grib būt par šīs Savienības locekli. Turcija ir atbildīga par tās iestāju, bet mums ir skaidri jāliek saprast, ka mēs nevaram ļaut cilvēkiem kas, un valstīm, kas nerespektē mūsu vērtības, iestāties, jo mums ir vērtību un principu savienība. Mums ir skaidri jāsaka, ja mēs vēlamies atvērt jaunas sadaļas sarunās, ka viņiem ir jāpieņem mūsu apstākļi. Viņi pat nav pievienojušies Ankāras protokolam un neatzīst kādu Eiropas Savienības dalību valsti. 40 tūkstoši liela armija ir Eiropas Savienības dalību valstī. Ko jūs darītu šādā situācijā? Kā Kipras cilvēki un iedzīvotāji, kā Turcija attiecās pret viņiem, Un tāpēc es aicinu komisiju un kolēģus parlamentā sūtīt skaidru signālu visiem, ka mēs nepadosimies Turcijai. Esmu ļoti liberāls, bet lūdzu ievērojiet reglamentu laika limitu. Vispirms es gribētu atzīt izcilo darbu, ko referenti ir veikusi sastādot šo ziņojumu. Mums ir daudz izaicinājumu, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram runāt par to, ko Turcija dara. Erdogans virzās uz autoritāru valstī, notiek pilsoņu karš daļā no teritorijas Laikraksti tiek slēgti, žurnālisti ieslodzīti, samazinātas brīvības. O, Erdogans vēlas kādu vācu um, jogdari arī novest cietumā. Mums ir jādomā šīm padomu pamatvērtībām un gribu atgādināt Eiropas institūcijām, ka ir jāmaina kurs. Nevar izmantot bēgļus kā darījuma objektu ar Turciju. Paldies, eh, tālāk um, Mārijas kungs, Lopes kungs. Paldies. Es eh, gribēju teikt, ka Turcija joprojām ir okupējusi 35% no Kipras teritorijas. Viņi sadarbojas ar Daešu Viņi arī sadarbojas ar uh, naftas produktu kontrabandistiem, ar noziedzniekiem tuvajos austrumos. Viņi ir atbildīgi arī par to, ka bēgļi tiek sūtīti atpakaļ uz Grieķiju, bet Eiropas Savienība ap apbalvo Turciju un piešķīrusi kārtījos 3 miljonus eiro. Arī solis sniegt vīzas Eiropas Savienības eh, iebraukšanai Turcijas pilsoņiem. Bet Turcija nav daļa no risinājuma, Turcija ir daļa no problēmas. Gluži tāpat kā tas ir bijis pagātnē. Eh, tad, kad eh, bija arī genocīds Turcijā, starp citu, šodien neviens šo genocīdu labs pusi nav pieminējis. Paldies! Tālāk papadakis. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā parlamentā mēs esam nepatraukti kritizējuši Turciju par to, ka cilvēktiesības netiek ievērotas, ka nav izteiksmes brīvība, ka tiek stimulēts attiecības ar ISIS, ka šantāža un tā tālāk arī Kipra okupācija ir pieminēta. Bet eh, šeit ir ļoti eh, vienkārši jautājums, eh, vai tiešām ir kaut kāds progress, vai arī situācija pasliktinās. Mēs zinām atbildi. Mēs zinām, ka katru dienu Turcija attālinās no Eiropas vērtībām. Vai jums šķiet, ka vai te nav beidzot brīdis mums um, mainīt savu nostāju pret uh, Turciju, vai mēs nevarētu viņus piespiest uh, kļūt par patiesi demokrātisku valsti, lai viņi izbeidz uh, radīt jaunas problēmas, vai drīzāk domā par mieru un stabilitāti. Komisija vakar arī ir apstiprinājusi šādu darba grupu Kipras jautājumā. Bet, ja jūs tiešām gribat atrisināt Kipras jautājumu, tad ir tikai viens ceļš - izvest ārā turku armiju uh, un īstenojiet četras pamatbrīvības un lai kopienas uh, tiesības, lai būtu īstenotas visā Eiropas Savienības teritorijā. Pretējā gadījumā veiksme nav iedomājama. Paldies, tālāk Dzambatska kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Eh, šī gada rezolūcija par Turcijas progresu nav pieņemama. Eh, esmu sašutis, eh, ka Eiropa tautas partija atbalsta Turcijas valodas iekļu, iekļaušanu oficiālo valodu sarakstā. Turcija ir tieši drauds visām valstīm, arī manai valstī. Mēs atbalstam Kipras apvienošanos, bet eh, mūsu Kipras kolēģi ir ļoti neapmierināti. Viņi joprojām redz Turciju kā okupantu valsti, kas iejaukusies iekšējās lietās. Un um, arī Eiropas parlaments uh, neievēro ļoti daudz uh, cilvēktiesību pārkāpums, uh, un tas viss tiek ietirgots apmaiņā pret migrantu krīzes noregulēšanu. Tas ir liekulīgi, vai te jūs tiešām neredzat, ka Turcija manipulē ar šiem migrantiem, lai pieprasītu no mums to, ko viņi grib. Tālāk Turcija iejaucās arī manas valsts lietās. Rezolūcijā nav teikts par to, ka mm, Turcija atbalsta gan ar līdzekļiem, gan ar mm, tehniku teroristu valstis. Mums ir jācīnās pret Turciju visiem spēkiem. Es balsošu pret šo rezolūciju. Turcija nav vietas Eiropas Savienībā. Paldies. Un tagad došu vārdu Rūžai Tomāšičkundzei. Viena minūte. Paldies. Šajā ziņojumā ir pareizi atzīts, ka Turcija ir Eiropas Savienības svarīga partnervalsts, un šai, šīm attiecībām ir milzīgs potenciāls. To potenciālu var īstenot tikai caur sarunu procesu. Tomēr es tiešām arī domāju, ka ir dīvaini atzīmēt šo uzticības krīzi, tik ilgi tiek vēstas sarunas ar valsti, kam neuzticas dalībvalsts un nevar pieļaut šo sarunu turpināšanos gadu desmitiem, un joprojām arī pēc gadu desmitiem nekāda dalība es netiek piešķirt. Un vai Islāma valsts var kļūt par Eiropas demokrātija kopija. Vai tas ir mūsu mērķis, var uzņemt Turciju? Rietumu sabiedrībām bija nepieciešama gadu desmiti, lai sasniegtu tādu briedumu pakāpi, un es nedomāju, ka Turcija varēs īsā laikā mm, izveidot eh, savu sabiedrību saskaņā rietumu standartiem. Paldies, dāmas un kungi, un tagad mums ir brīvais mikrofons. un mēs jau esam iztērējuši pilnīgi visu laiku kas ir paredzēts šim jautājumam. Un tāpēc es došu vārdu eh, tikai vienam pārstāvim no katras politiskās grupas. Eh, Kristians Vusolī būs pirmais runātais. Eh, paldies. Priekšstādā, pirms tad kandidāts valsts status iegūšana, Turcija ir bijusi ļoti svarīga partneri, mēs kopā esam cīnījušies, un arī tagad cīnāmies kopā un es atbalstu pēdējo nolīgumu ar Turciju. Bet tāpat laikā es gribētu pasvītrot, ka Turcijas uzņemšana Eiropas Savienībā ir ļoti saistīta ar Kopenhāgenes kritēriju izpildi, tāpēc Turcijai ir jāveic arī tālāks progress, jāizteno visas vajadzīgās eh, reformas, lai arī varas dalīšana cilvēktiesību um, normas tiktu īstenotas, lai minoritāšu izteiksmes brīvība, reliģijas brīvība tiktu īstenota. Mēs tiešām gribam redzēt patiesu mm, apņemšanos no Turcijas puses, tikai tādā veidā iestāšanās ir iespējama, ir pilnībā jārespektē um, arī Eiropas Savienības vērtības un standarts un arī um, jācenšas atrisināt Kipras problēmu. Paldies! Paldies! Kostas Mavrīdes ir nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Ziņojumā ir rakstīts par notikumiem Turcijā šodien. Ir rakstīta situācija ar kurdiem, bet es negribētu atkārtoties, ko mēs darām tagad Turcijas labā. Eh, komisār kungs, es atļaušos sākt ar 2005. gadu. Tad Kipras Republika palīdzēja atvērt sarunu sadaļas ar eh, Turciju, un tagad ir pagājuši 11 gadi. Un visi redz, eh, ka situācija pasliktinās. Ir daudz sliktāk nekā tad, eh, ir sliktāk izteiksmes brīvības jomā, piemēram, un arī Kipras jautājums netiek virzīt uz priekšu. Un tur, Kipras turku pārst pārstāvis eh, runā, kaut ko dara, ceļ žogus, eh, arī tajā, eh, tajā Ziemeļkipras rajonā, no kurienes nāku es, joprojām ir okupācijas spēki Turcijas, Kipras ziemeļdaļā, un nekāda patiesa lietu risināšana nenotiek. Okupantu izvešana no Kipras tiešām būtu signāls, un tas nozīmē, ka viņi grib meklēt kaut kādu risinājumu. Paldies. Tālāk Jakovčiča kungs. Paldies priekšsēdētāju. Katra valsts eh, Eiropas kontinentā drīkst kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsts, protams, pie noteiktiem nosacījumiem. Un nosacījumi ir tādi, ka katra valsts, kas grib iestāties mūsu sistēmā, eh, šai valstī ir jāizpilda noteikti kriteriji, un nekāds atlaids netiek dots. Arī Turcijai tādas nav. Uh, Turcija ir mūsu strateģiskā partnere. Daudzējādā ziņā, bet um, nekādas atlaides, nekādas koncesijas nav pieļaujamas. Mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu pamatvērtībām. Uh, Visas valstis, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā, tās ievēro, respektē šīs vērtības, un es esmu pārliecināts, ka mums ir jāpalīdz Turcijai virzīt migrantu plūsmas visiem, katrai valstī tas ir jādara, bet katrā ziņā Turcijai nevajadzētu šantažēt Uh, visu pārējo Eiropas Savienību, lūdzot ātrāk iekļaušanu Eiropas Savienībā apsākļi un nosacījumi visiem ir pilnīgi vienādi. Paldies! Jums tiešām ir taisnība. Jūs nosodījāt cilvēktiesību pārkāpumus, sodījāt to, ka likuma var no, nav ievērot, arī zinātnieki tiek aizturēt. Um, cilvēktiesību pamatbrīvību neievērošana nav pieļaujama. Kā mēs varētu ietekmēt e, šo valstī, tīpaši 24. sadaļas atvēršanas skatījumā? Daži no mums cenšas kaut ko neredzēt, bet kā mēs varam pieprasīt jaunu sadaļu atvēršanu, ja joprojām Turcija neatzīst Kipras republikas pastāvēšanu? Tas ir pilnīgi nepieņemami. Un mēs nedrīkstam turpināt tirgoties ar ne vīzu, ne migrantu, ne bēgļu jautājuma. Tas nav pieņemams šāda tirgošanās Turcija, tāpat kā citas valsts ir valsts, kas pakļaujas starptautiskam likumam un nedrīkstētu arī pieļaut viņiem darbošanos vai kontrabandistisku darbošanos ar bēgļiem, ar cilvēkiem. Mums ir jādara viss, lai lai piespiestu Turciju ir ievarot visu kritērijus un saistības. Epidējos kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ja kāds novērotājs, kas nejuši novērotājs varētu sekot um, šai debatēji mūsu parlamentā, neviens neko nesaprast, viņi nezinātu, ko, ko par to visu var domāt. Uh, Turcija pārkāpju vienošanos, vienošanās daudzas, kas ir um, parakstītas ar Eiropas Savienību, bet Eiropas Savienība neko nedara un neko neiebilst. Turcija ir okupējusi um, tur, um, Kipru, savā varā tur vienu trešdaļu no Kipras republikas, un mēs cenšamies viņiem palīdzēt iestāties Eiropas Savienībā, atveram aizvien jaunas, jaunas sarunas sādaļas. Uh, Mēs viņiem samaksājam 6 miljonus eiro par to, ka viņi neaizsargā savus robežas kā nāks. Var jau būt, ka Turcija ir progresējusi daudzās jomās, tomēr joprojām ir cilvēktiesība pārkāpums, starptautiskās tiesības netiek ievērotas, preses brīvība nav. Un tiek apklusināti visi tie cilvēki, kas runā uh, tā kā nepatīk Erdogana kungam. Un rezultātā mēs nonākam pie secinājuma, ka šeit ir vienīgais iespējamais risinājums uzreiz uzņemt Eiropas Savienībā Turciju. Paldies! Un tagad Eiropas komisijas vārdā runās Johannes Hans. Lūdzu, dod jums vārdu, komisārkungs. Paldies priekšsēdētājiem, ministras kundze, dāmas un kungi. Es paldies eh, par eh, šo auglīgo diskusiju. Domāju, ka visi varam būt viens prātis par to, ka Turcija ir Eiropas Savienības strateģiskais partneris. Tas izriet no ģeostrateģiskās situācijas, no iedzīvotāju skaita. Un um, tāpēc um, Eiropas Savienība ir vitāla interese tomēr meklēt racionālas sadarbības formas ar šo valsti. Sadarbība ar Turciju nenorit gludi, tas ir skaidrs. Nu, bet um, šai sadarbībai jābūt uh, visaptverošai, jo mūsu intereses uh, Turciju skara dažādas jomas, ekonomikas jomā mums ir ļoti svarīgas intereses, piemēram, jo Eiropa Turcija ir svarīgākais uh, ekonomiskais un investīciju partneris. Uh, Mums ir ap 600 tūkstošiem darbinieku Eiropā, ko nodarbina Turcijas firmas. Turcija. Eiropas Savienība ir sestais svarīgākais partneris, tā kā ļoti interesanti būtu eh, tomēr atrast šo racionālo sadarbības formu un, teiksim, aktualizēt šo muitas savienību. Uh, uzdevums, par ko runājam jau kādu laiku. Nu, tad, protams, bēgļu krīze ir um, vēl stimulējusi šo um, sadarbību, attīstījusi to tālāk, un, protams, mēs runājam par daudziem aspektiem, teiksim, bezvīzu režīms, bet par to runa bija jau agrāk. Uh, Tagad mēs runājam par šī procesa pātrināšanu, bet bezvīzu režīms nenozīmē, ka nākamais solis automātiski būtu pievienošanās, kā bieži tiek apgalvots, un daudzām pasaules valstīm ir bezvīzu režīms, mm, bet eh, nevienam prātā, ka visa šīs valstis arī iestāsies Eiropas Savienībā. No otras puses, jā, mums ir mandāts no Eiropadomes turpināt um, pievienošanās sarunas, un šis ir atvērts mandāts kopš 2005. gada, un mēs esam spiest arī izsināt šīs sarunas, sagaidot arī konkrētu rezultātu, jo mandātā runa ir par uh, atvērtām sarunām ar atvērtu rezultātu. Nu, un, uh, es domāju, tikai, kad sarunas būs beigušas, tad varēs, uh, varēsim arī novērtēt uh, šīs sarunas un rezultātu. Mm, un citādi sarunas būtu jāizbeidz, jāpārtrauc. Bet, dāmas un kungi, es šodien vairāk kārt esmu dzirdējis par tiesiskumu Turcijā, par eh, tā ievērošanu. Un, eh, protams, jāgarantē arī, ka tiesiskums tiek nodrošināts. Nu, tas ir iespējams tikai pievienošanās sarunu kontekstā. Tikai tad mums ir šis vīra. Uh, Tikai tad mēs varam izvirzīt šādas prasības. Um, šis ir kvalitatīvā, kvalitatīvais um, mm, progress, ko varam panākt. Tad, tad vai nu mēs kaimiņa attiecību līmenī runājam, vai tomēr mēs runājam par pievienošanos. Es um, ar interesi uzklausīju grafu un Lamsdorfu uzstāšanos, bet tas ir kaut kas, kas šobrīd nav mūsu diskusijas priekšmets. Diskusijas priekšmets ir uh, izpildīt uzdevumus, parūpēties par stabilitāti reģionā, un to var nodrošināt tikai īstenojot uh, tādu ļoti konkrētu specifisku sadarbību konkrētās jomās, atrisinot ar eh, ļoti konkrētus jautājumus, kas rodas sadarbības ietvaros. Turklāt um, Šis finansējums, um, mēs nemaksājam Turcijai naudu, mēs finansējam projektus, kas ir konkrēti projekti, kas saistīti ar vieglu izmitināšanu, barošanu, izglītošanu um, un tam līdzīgi. Tam kalpo mūsu nauda. Tas uh, palīdzēs nodrošināt um, cienīgus um, apstākļus bēgļiem Turcijā un iespēju atgriezties Sīrijā, kad uh, politiskā situācija to pieļaus. Tam ir vajadzīgi šie līdzekļi, tīpaši Austrum Anatolijā, kur sākušās pirmās aktivitātes, tur uh, ar 55 miljoniem eiro uh, Mēs nodrošinājām to, ka 350 tūkstoši cilvēku sešu mēnešu laikā eh, saņem eh, pārtiku un eh, ar 40 miljoniem mēs varam nodrošināt, ka bēgļu bērni divu gadu laikā apmeklēs skolas, un šīs ir lietas, uz kurām mēs vēlamies koncentrēties. Un cerams, ka tas arī uzlabos uzticēšanos starp ES un Turciju. Uh, jo skaidrs, um, ka uh, visas šīs problēmas uh, palēnina, mm, bremzē mm, kustību uz priekšu, bet um, vajadzētu tomēr turpināt uh, šo sadarbību, turpināt arī sarunas, un kā lietas attīstīsies, to mēs redzēsim. Paldies, komisāra kungs, un tagad padomas vārdā mūsu bijusī kolēģe, uh, kas tagad ir uh, aizsardzības ministre. Uh, Janina Henisa Plasherta, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgi būt atkal parlamentā, bet vispirms es gribētu pateikties par šo ļoti interesanto debati par šo ārkārtīgi saulēcīgo informācijas apmaiņu. Un šī apmaiņa norāda, ka mūsu domas un mūsu bāžas attiecībā uz Turciju ļoti līdzīgas. Uh, Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Eiropas Savienībai Turcijai ir ļoti daudz uh, kopīgu sākaru, kopīgu lietu, un mūsu uh, sadarbība iesniedzas uh, tālāk pagātnē nekā esošā migrācijas krīze. Ciešāk sadarbība ir ļoti laba, liederīga lieta abām pusēm, un Eiropas Savienība joprojām arī gaida un atbalsta ekonomiskās politiskās reformas Turcijā. Vēlreiz gribu pasvītrot, mēs nesaistam migrācijas jautājumu ar uzņemšanas sarunām. Mēs eh, saprotam, eh, kādi ir trūkumi, mēs arī zinām, kādi trūkumi ir likuma varas fundamentālo brīvību jomā. Mēs skaidri paužam savu viedokli šai ziņā. Eh, mēs turpinām sekot notikumu attīstībai un arī situāciju dienvidaustrumos jautājumos mēs uzraugam ļoti cieši. Mēs šīs bažas paužam visos līmeņos, visās sanāksmēs ar Turciju, kad vien tiekamies ar Turcijas pārstāvjiem. Uh, par vīzu režīmu atvieglošanu. Eh, Komisāra kungs jau stāstīja par šo lietu. Nebūs nekādi īsceļi, kā jau mēs eh, esam to pauduši arī mūsu kopējā paziņojumā ar Turciju. Eh, vīzu prasības varētu atcelt arī līdz jūnijam, bet tikai ar nosacījumu, ka visi, visi noteikumi tiek mm, izpildīti. Un vai šie noteikumi tiek izpildīti, tas būs atkarīgs pilnībā tikai no Turcijas. Un nobeigumā eh, par 18. marta vienošanos es uzskatu, ka šim, šai vienošanai ir, šim nolīgumam ir potenciāls, ir iespēja noregulēt, noregulēt mm, migrācijas krīzi. Tas, protams, nebūs tāds maģisks burvju risinājums, tomēr tas ir solis pareizā risinājumā, tas ir ļoti svarīgs instruments. Un šīs nolīgums e, tiks iznots sakarā ar neiz, saskaņā ar neizraidīšanas principu, ievarot arī nacionālo standarts. Mēs e, visi saprotam, kāds ir mūsu problēmas, mēs neliekam mūsu problēmas uz citu pleciem, un ne tikai mūsu uzdevums ir nolīguma konkrētos pasākumus izanalizēt, mēs e, saprotam, ka šis nolīgums stājās spēkā, nu, iekuva savu operatīvo raksturu 4. aprīlī. Uh, bet mūs visi interesēs ir padarīt šo vienošanos par veiksmīgu. Paldies! Paldies ministres kundzei. Un tagad pārējām pie nākamā jautājuma. Šī debata ir beigusies. Un tātad šī debata ir beigusies un balsosim rīt. Un tālāk.